proszę państwa zgodnie z zapowiedzią Labi, tagad mums sekos diskusijas un viedokļa apmaiņa ar komisāru Andru Kaiškungu. Tad mēs runāsim gan par viņš atbild par pārtiks un arī um, veselības jautājumiem. Tad šodien liels prieks, ka jūs esat atkal ieradies pie mums. Mums ir arī starpiestāžu vienošanās starp Eiropas komisiju un parlamentu, kurā ir atrunāts, ka mēs risinām struktūrētu dialogu. Nu, lūk, kādēļ reizi, kad mēs risinām šādu struktūrētu dialogu. Pozvoli nam na ocen. Šī ir iespēja nodrošināt viedokļu apmaiņu un pārunāties par aktuāliem uzdevumiem, par lietām, ar kuru šobrīd nodarbojas Eiropas komisija aktuāli jau šogad 16. gadā, gan arī par plāniem tālākiem darbiem. Tā kā brīnišķīgi šodien ir kārtēja iespēja, tādēļ mans ierosinājums būs šāds. Pirmkārt, došu vārdu uzreiz komisārkungam. Mm -hmm. pēc tam agri koordinatoriem došu vārdu. Un katram tad būs eh, trīs minūtes. Un tālāk Andru Kaitskungs atbildēs uz koordinatoru jautājumiem, un tad pārējiem deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus un izteikt savus komentārus. Lūk, šāda procedūra. Esam nedaudz iekavējuši darbu līdz to uzreiz. Komisāra kungs, vārds jums. Paldies, priekšsēdētāji. Lūk, ir pagājis gads, kopš esmu biju kopā ar sarunājums. Un, un šī ir nu no atkal kādēļ iespēja turpināt šādu sarunu pozitīvā gaisotnē. Eiropa, un īpaši ar lauksaimnieku, piedzīvo ļoti sarežģītu laiku. Un, lai gan es personīgi esmu pārliecināts, ka mums ir jābūt vienotiem un jārīkojas saskaņoti. Kad es stājos amatā, es arī skaidroju, ka pārtiks nekaitīgums, pārtiks drošība būs vienmēr arī svarīgs jautājums man. Un šodien mēs skatāmies līdzsakstam arī tāds jautājums kā, piemēram, ilgspējīga attīstība un kvalitatīva pārtika. Un es šodien vēlētos ar jums pārnāt un pieskarties pieciem galveniem jautājumiem. Es īsti pieskaršos un vēlāk gaidīšu jūs jautājumus. Par mm, antimikrobiālo rezistenci. Jūs esat paši arī apstiprinājuši jau uh, un zinat komisijas plānu, kurš bija uz piecu gadu darbībai, un nu pat arī tas tagad pirmais posms būs pagājis. Tā komisija jau ir sākus tā izvērtēšanu, un nākošā mēnesī jūs arī saņemsiet, varēsiet iepazīties ar gala rezultātiem. Bija arī starplaik tāds ziņojums. Nākamais, ko mēs pievēršam uzmanību, ir tieši uh, arī veterinārā antibiotikālā bakteriālā rezistence, kas veidojas. Un te mēs redzam, ka jūs arī pēc sagatavotais atzinums, ko jūs šodien nobalsojat, ir būtisks ieguldījums par ārstniecisko barību. Tādēļ mums ir ļoti svarīgi, ka komiteja atbalstītu izmaiņas, kas plānotas šajā jomā. Tālāk. Veterināro slimību kontroli. Arī tas, kā dzīvnieks slimo, nu tieši ietekmē patiks drošumu. Tādēļ mēs arī vēlētos jums pārnāt jaunos instrumentus, kurus esam pieņēmuši pēdējā laikā un kas, nozīm, kas ir devis tādu nozīmīgu ieguldījumu. Eiropa ir uzklaus arī nozīmīgu pieredzi cīņā pret putnu gripu, un to ir tātad esam nostiprinājuši Eiropas Savienības likumdošanā. Un šī izlemība izplatījās arī Dievidrietumu Francijā. Komisija aktīvi rīkojās, lai skaidri iezīmētu arī slēgtās zonas. Eiropas Savienības noteiktie slimību kontrolas pasākumi ir vērsti uz to, lai nodrošinātu sugas atvesļošanos un uh, produkcijas nekaitīgumu. Tālāk, ilgspējīga uh, augu un dzīvnieku aizsardzība. Mums ir jānodrošina, ka lauksamnieks spēj nodrošināt <clears throat> kvalitatīvus un uh, E, samaksājums produktus. Tā kā mēs noteicām atlieku vielu rādītājus, tas jau parādījās tad jau refit programmas ietvaros un to piemērosim sākot no šī gada. Auga aizsardzība. Te nodrošināt ilgspējīgi bioloģiskās metodas, arī um, zema riska produkti, ja vien ir iespējams. Komisija ir gatava arī pārskatīt nacionālos plānus, lai noteiktu vislabāko līdzinājumu praksi un iespējamos uzlabojumus. Un vēl īsi par pretrunīgu jautājumu par glifosēju. Par šiem atsevišķiem medikamentiem, kas ir tagad aktīvs debašu jautājums, vai to saglabāt vai nesaglabāt. Nu, te ir bijušas lielas tāds uh, debats par to, vai caurskatāmību nodrošināt. Pirmkārt, mēs runājam par <clears throat> konkrētiem pētījumiem, kas tiek apkopoti. Un nu, jābalstās ir uz zinātniskām atziņām. Tādēļ es aicināšu arī nozari uh, E, pašiem atklāt savus datus. Tas mūsu kopīgās interesēs gal galā. Es zinu arī, ka komitejā bija sa, <clears throat> sarunas starp dalībvalstīm, un tādēļ vēlos pateikt. Komisija pieņems uh, tādu lēmumu, kas ir spējīgs iegūt tikai vairumu atbalstu. Tā kā par to jautājumu runāsim ar diskusiju laikā. Sanitārie un fitosanitārie standarti lauksaimniecības aizsardzība ļoti svarīga arī starptautisko tiesniecības nolīgumu ietveros, īpaši, ka mēs runājam arī par atnu, a, nolīgumu ar ASV. Tie ir ļoti nopietni izaicinājumi, un es tomēr to visu raugos optimistiski. Es saskatu tiešām liels iespējas, ko varētu sniegt šis transatlantiskais uh, nolīgums. Un te bija ļoti svarīgi arī pavērsienu punkti. Mēs esam vienojušies ar ASV, uh, ka mēs varētu arī astoņkājus tad jau tā sākt iegot. Un Un tāpat arī mēs varam sākt arī importēt savu um, lielo pagaļu. Un treškārt, ka mēs nodrošinam arī lidostu izmantošanu. Tas, protams, ir tāds mazs soļi. ASV uz Eiropas Savienību braukās kā uz vienu vienību, un tādēļ Mums tas vienmēr ir pašiem sev jāgādina. Un visbeidzot, pat izniecības sakariem. Par noteikto cūgaļas aizliegumu Eiropas Savienībai, kur notiek uz Krieviju. Nu, tas ir uh, pilnīgi patvaļīgs lēmums, tam nav nekāda tehniska pamatojuma. Un Mēs uzsākumus arī e, cēluši prasību Pasaules tirdzniecības organizācijā. Un um, mēs sagaidām, ka tirdzniecības e, palāta arī nāks klāt savu paziņojumu jūnijā. Katrā ziņā mēs sagaidām tādu arī uh, praktisku pieeja arī no Krievijas puses. Priekšsēdētāji, uh, Lai nākotnē mēs nodrošinātu tādu veselīgu un nekaitīgu pārtiku, mums ir jānodrošina ilgspējīga lauksemniecība. Un esmu šeit, lai kā tev reiz apliecinātu, ka mēs darīsim visu, lai tas tā notiek. Nodrošināt arī nepieciešamas darbības cīņā pret dzīvnieku veterināru slimībām. Uh, Uh, atrunāt pesticīdu lietošanas kārtību, runāt par fitosanitāro standartu ievērošanu, arī īpaši TTIP mm, sarunu ietvarā. Lūk, es tikai pieskaros dažiem jautājumiem, kas, manuprāt, varētu būt nozīmīgi jūsu komitejai, un vienlaikus esmu gatavs arī jums turpināt šo sarunu, un labprāt uzklausīšu jūsu komentārus. Mm, paldies, priekšsādātāji un godātie deputāti. Esmu gatavs uzklausīt jūsu jautājumus. Dziękujemy, panie komisarzu. Paldies, priekšsādātāji. Par šādu visaptarošu un plašu prezentāciju. Tātad pirmkārt uzklausīsim koordinatorus. Lūdzu. Paldies, priekšsādātāji. <clears throat> Paldies, Andrikaiš kungs, ka jūs arī ieradāties pie mums lauksamniecības komitejā. Paldies arī par jūsu skaidrojumiem. <clears throat> nu, piemēram, no savas puses gribētu arī pieskatīt dažiem jautājumiem, piemēram, par antibiotikām. Un te iet visu laiku jau pa soli pa soli mēs runājam gan par reģistrāciju, gan par uzglabāšanu. Man tagad būtu jautājums, ka mēs runājam par konkrētiem noteikumiem cilvēkiem un cilvēku medicīnā. <clears throat> es domāju, ka tālāk eh, pārāk daudz tiek liekts uzmanība tieši akcents uz <clears throat> antibiotika izmantošanu lauksaimniecībā. Un es nesaku, ka problēma nav, bet es domāju, ka īstenībā galvenā problēma tomēr cilvēki, nevis dzīvnieki. Un šajā gadījumā mēs esam to arī jau apliecinoši un arī domājam, ka vajag, jā, protams, tādu pārobežu skaidru noteikums. Tālāk par auga aizsardzības līdzekļiem. Jā, tev ir jābalstās uz zinātniskajām atziņām, lūdzu, vai ne? Tas pats pirmais un svarīgākais - tur nevar būt nekaut kādi ideoloģiski bāzēti lēmumi. Dažkārt liekas tā, ka TTIP ietvaros, kur uh, arī uh, um, ASV īstenībā ir interesēta tikai savu patentu saglabāšanā, un šis glifozāta ražošana uh, un pārdošana, jā, nu, īstenībā ir ir tā, ka tas tiek tā aizliegts, tāpēc man liekas, ka vienkārši neviens nevēlas, lai viņš to turinātu, izmantot un to kāds pirktu, jo ir iztecējis patenta aizsardzības laiks. Bet mums ir ļoti svarīgi, ka mēs saglabājam arī TTIP ietvaros augstākos standartus. Es negribu sēt bailes, bet šis ir jautājums, kas vēl prasīs plašāks debats atsevišķi. Lai jums viss labi izdodas arī turpmāk. Paldies! Nākamais runātājs. Paldies, priekšsēdētāji, Kastro kungs, paldies, komisāra kungs, paldies, ka esat šo, šo pēcpusdienu ieradies mūsu komitejā. Divi jautājumi kurus arī vēlējos īpaši izcelt. Vispirms jau ir šī antibiotiku rezistence ļoti nopietna problēma šajā komitejā. Esam izstrādājuši daudz iniciatīvu ziņojumu, esam daudz tiešām strādājuši pie šī jautājuma. Nu šaubu nav, ka, protams, tas viss ir arī atkarīgs no pārtikas dēves dozes, kādas dodam saviem lopiem, jo īpaši, kad runājam arī par. Um, lopaudzēšanu un uh, arī par uh, to, kā uh, lētī proteīni nevar tikt lietoti, jo ir aizliegums uh, arī pārtika, eh, dzīvnieku pārtikā, nu tā ir tāda tabū tēma, bet no zinātniskā viedokļa mums ir jārunā. Es to saprotu dažiem dzīvniekiem, bet eh, kādēļ citiem dzīvniekiem mēs nevaram izmantot eh, šos proteīnus ļoti zemās devās, es nesaprotu. Un, protams, ka līdz ar to tiek šādā situācijā izmantot vairāk antibiotiku. Par um, to arī vairāk kārt parlaments ir runājis, taču mēs vēlētos arī nopietnu zinātnisko pamātu, nepieņemt tikai lēmumus balstoties uz uh, uh, emocijām. Mums ir jāpieņem lēmumi balstoties uz nopietniem. Uh, uh nopietnām zinātniskām analīzēm, un mums šo informāciju vai, vajag saņemt no komisijas, vai šī informācija uh, ir pieejama vai nē, vai glifozāts ir atbildīgs par problēmām, par ko runā avīzes vai nē. Mums ir nepieciešami zinātniskie dati, lūdzu. Paldies! Činkuje pan posel Nikolson. <clears throat> Tālāk Nikolson kungs lūdzu. Paldies priekšsādātāji. <clears throat> Te, protams, ļoti daudz jautājumu, kurus mēs varētu šodien ar jums pārunāt. Pirmdī dažādi veidi apzīmējumi <clears throat> kas ir, nav atrisināti, ja dažādi marķējumi un tā tālāk. Mēs būtu gan priecīgi, ja visnībā pilnībā iznot visus tos noteikumus, kas ir spēkā, nevis aizrautos jaunu noteikumu radīšanu. <clears throat> Ja mēs skatāmies arī, kas tālāk varētu notikt, nu, mums jau jāskatās, kas šobrīd ir spēkā, un vajadzētu nodrošināt, ka visu to vienot arī ietvēr, ievēro apzinoties pastāvošo krīzi lauksaimniecība Eiropas Savienībā. Nu, kur mēs varam runāt par kaut kādiem jauniem pasākumiem, ja līdzšanie nav pilnībā īstenoti? Varbūt, ka šodien jūs varētu pateikt, <clears throat> vai visas Eiropas Savienības dalībvalsts pilnībā ievēro, kas ir noteikti skaidri noteikumi eh, putnu gaļas ražošanai Eiropas Savienībā un šo putnu būru uh, izmēri, vai tie tiek ievēroti. Un nu, arī titi pieturos par to ir atkal sarunas. Tagad mēs visi zinām, ka Eiropas ietvaros mums ir ļoti liels lepnums par noteiktiem standartiem gan dzīvnieku labturībai, gan pārtiks drošībai, nekaitīgumam. Vienlaiks mēs zinām, ka ASV neievēro tāds pašs standarts Tie nav tik augsti standarti, un daudz ir ļoti nobazījušies, ka TTIP īstenībā nozīmēs, ka pievērs acis uz ASV ražošanas uh, veidiem, un ka viņu produkcija nonāks Eiropas Savienības tirgū. Tas nozīmē lētāki produkti, kuri nav tapuši neievarot tik augsts standarts, un mēs nevarēsim pret to pretoties, un nebūs arī garantīva, ka visi ievēro šo standarts. Visbeidzot. Nu, man gan liekas, ka te tip, eh, tik drīz jau netiks parakstīts. Apzinoties politisko situāciju, kāda šobrīd ir ASV un Eiropas Sanībā. Varbūt, ka paskatīsimies citu pasaules daļu uz Merkusūru, ja? Šobrīd neviens tam īsti nepievērš uzmanību, bet tur jau būtu, ka vajadzētu, vajadzētu nodrošināt, ka <clears throat> Eiropās lopkopji ievēroto standārts, Un to pašu vajadzētu arī Merkusur valstīm darīt. Piemēram, Brazīlijas eh, lielopī pasaka, ka ievēro tos pašus standārtus, lai gan mēs zinām, ka tāds nav. Te vajadzētu lietas saukt īstos vārdos. Mēs nevaram vienkārši noskatīties, ka tiek pilnībā sagrauta Eiropas lokopības nozore. un arī zīdītāja govs, eh, eh, tās nedrīkst pazust no Eiropas tikai tāpēc, ka mums ir augstākie standarti. Paldies! Yes, thank you very much, Chair. Welcome, Commissioner. Paldies, priekšsēdētāji, komisāri kungs, četras lietas. Pirmkārt, par antibiotikām. Ir ļoti svarīgi, ka mēs rīkojamies šajā jautājumā. 30 gados 67 reižu pieaugums, 67% eh, apmērā bijis Eiropas mērogo 30 gadu laikā. bet nu, cilvēki bieži vien ir ne, maldīgi informēti. Nereti viņi sāk izmantot antibiotiku tikai tāpēc, ka gripā. Nu, tā kā vajadzētu arī varot izglītošanu. Un, protams, mums ir iekšējais tirgus, un nebūtu pieļaujami, kā atsevišķi dalībās nodrošina milzīgas investīcijas dzīvnieku veselībā, un taču nedara neko. À un pēc tam izmanto antibiotikas. Man nedaudz gan satrauc budžeta uh, jautājums. 2,5 miljārdi ir iezīmēti nākošiem septiņiem gadiem, lai rīkotos atsevišķos dzīvnieku slimību um, gadījumos. It kā tas klausās ļoti daudz, bet pieņem, kad bija mucu nagu sārga Viena Anglijā viens maksāja vienu miljardu eiro. Nu, es domāju, ka mēs nevaram pieļaut to, ka uh, iz, uh, gadītos tā, ka kādā brīdī vienkārši nav naudas, lai rēģētu. Tālāk. Mums ir jāveicina jaunu produktu rašanās. arī domāt par kaitēkļu pārvaldību. Tādēļ, lai mēs varētu arī nodrošināt jaunu auga aizsardzības līdzekļu reģistrāciju, kas būtu zinātniski pierādīta, ka viņiem ir maz risku, nu, ka viņi nerada riskus. Nu, tur vajadzētu tad īstenībā lauksamniekiem piedāvāt daudz plašāku instrumentu klāstu, ko viņi var izmantot cīņā pret augļu kaitēkļiem. Vai komisija ir gatava tādu elastīgu pieeju piemērot? Un visbeidzot, es vēlētos uzsvērt muitas kodeksu, arī aprits ekonomikas ietveros. Ir daudz pieejamu proteīnu no gaļas un kauliem. Piemēram, vistas ir, ir visādāji, un viņiem arī nepieciešama pašām proteīnu uzņemšana. Vai ir kaut kāda veida arī tur virzība, Protams, nav, nedrīkst piemēram, pieņem, pieļaut kanibālismu, bet varētu būt, kad viss cēt eh, cūgaļu un otrādāk. Šobrīd esam ļoti atkarīgi no sojas, un īstenībā tas ir vidē daudz lielāks skaitējums nekā vēlreiz izmantot tos proteīnus, kas jau ir pieejams apritē. Un galā šādi kaulu, kaulu milti un un gaļas miltu, kas dažkārt par cilvēkiem izmanto, un kāpēc viņus nevarētu tad barot dzīvniekiem? Pani poseu Sanra. Gracias, presidente. Jo, eh... Paldies. Es vēlētos atkārtot tos jautājumus, ko uzdevu jau iepriekšējā sanāksmē. Ņemot vērā to, kas izskanēja šeit, e, tie ir jautājumi, kas ir cieši saistīti ar cilvēku veselību un vidas e, veselību, vidas stāvokli, tad, kad mēs runājam par antibiotikām, kad runājam par pesticīdiem, herbicīdiem. Nu, šeit nerunāsim par dažādiem veceļiem, bet nu, tā problēma ir viena un tā pati. Vispirms jau vajadzētu strādāt pie piesardzības principa, taču man neliekas, kā tā būtu prioritāte. Tad, kad mums uh, patiesībā mēģina pierādīt, ka tas nenodara kaitējumu veselībai, kā pierādījumi ir jāsniedz uzņēmumiem, kuras pašas finansē pētniecību šajā jomā. Steidzami, manuprāt, ir jāfinansē neatkarīgs pētījums, kur tiktu sniegtas atbildes uz uh, cilvēka veselības un vīdes aizsardzību. Personīgi es neticu uzņēmumu sniegtai informācijai šajā jomā. Tālāk jautājumi, kas tika uzdoti iepriekšējā sanāksmē, kur arī jūs piedalījāties, komisāra kungs, par to, kāda vienošanās ir panākta ar ASV par šīm divgalv, par šīm div divu pušu gliemjiem. Vai par šiem gliemjiem tā tad ir kāds progress? Esmu jau izteiksies par šo arī iepriekš, tātad es gribētu zināt, cik tālu ir eh, tehniskās sarunas un ko šeit piedāvās Eiropas Savienība. Paldies! Jā, Herr Kommissar, vielen Dank, dass Sie hier sind. Paldies. Komisārkungs, jautājums. Man nedaudz pārsteidza e, dalībvalstu lēmums par glifosāta neierobežot piemērošanu 15 gadu garumā. Nu, te jūs atsaucat kā visu laiku uz zinātni, bet te ir divas lietas. Ir kritiskā zinātne, kas atzīst, ka glifozāta izmantošana īstenībā var radīt nopietnas problēmas, tas nemūs nes tik nekaitīgi, un ir citi, kas saka, ka tas nav nekas. Tā ka tur nemaz nav tik. Un tagad, ja 15 gadu garumā komisija saka, ka viss kārtībā, um, nu tā kā te mēs varētu precīzi pateikt, tomēr, ka nav pieļaujama šāda bez ierobežojumu pieeja. Tālāk par antibiotikām esam vairākas reizes teicu, ka te ir jārunā tiešām par tādām arī rezervē jānosaka ierobežojumi, kuras zāles dzīvniekiem nedrīkst daudz, nekādā gadījumā dot jautājums, ko jūs šajā gadījumā domājat piedāvāt kādas institīvas. Tālāk par dzīvnieku aizsardzību. Mums Vācu avīzē nu sen nesen bija liels ziņojums par mm, atkal par dzīvni, dzīvu dzīvnieku transportēšanu no Eiropas uz Turciju un īpaši par situāciju uz Bulgārijas robežas. Komisija arī zina šādu situāciju ļoti labi, un jautājums ir tādēļ, ka neviens nerīkojas īsti jo tur tieši pārkāptu visi Eiropas noteikumi. Tas nekādā ziņā nepalīdz Eiropas prestižam un reputācijai. Tālāk, kādā ziņā Eiropas eksporta kredīti tiek piešķirt, ja? Piemēram, Ukrainā stirnas tiek audzētas briežu parkos, uh, veidos, kas Eiropā galīgi nepieņem, bet pēc tam mēs visu to importējam, jebkurā gadījumā. Un kas ir nelabi uh, vistiozā gadījumā, vai tur taču šī cīņa notiek, vai vienkārši tā paliek viss tā kā bijis. Paldies! Pan poseł Agniu. Agniu kungs. Paldies, atvainojiet, ka ievēlējos nokavēšanos. Es gribētu runāt par uh, glif glifozātu. Šis ir ļoti svarīgs herba, herbicīts uh, eh, mežsaimniecībā, lauksaimniecībā. Un tad mūsu lauka zonā šis ir ļoti svarīgs eh, materiāls. Ja jūs aizliegsiet glifozātu divās dažādās sadaļās, tad mums ir jārauga, tad ko vēl jūs aizliegsiet? Tātad, tādēļ, ka šī viela ir toksiska un ka, tā, un ka šī viela ir kancerogēna. Kas ir vēl toksiskāks nekā glifozāts, piemēram, kofeīns, ir daudz toksiskāks alkohols. Uh, ir daudz toksiskāks nekā glifozāts. Arī pesticīds, ko izmanto bio lauksaimnieki, šie pesticīdi ir daudz toksiskāki nekā glifozāts. Tad, ja jūs piemērosiet glifozātam in, šo toks, eh, piemērosiet glifozātam toksicitāti, tad mēs tiešām izskatīsimies smieklīgi, jo mēs taču turpinām dzert alkoholu un kafiju. Un vēl viens kriterijs ir tas, ka viela ir kancerogēna, un Pasaules veselības organizācija teica, ka iespējams glifozāts ir kancerogēns, iespējams, kas vēl ir šai kategorijā, nu, piemēram, strādāt naktsmaiņas ir kancerogēni. Arī, piemēram, griezt cilvēka matus. Argentīnas dzēriens. Dzēriens arī ir uh, tāds Šeit ir jābūt piesardzīgiem. Glifozāts, mēs te sakām, ka tas ir lielais ļaunums, bet tas te parādījās 70. gados, es to atceros, atceros, kādas izmaiņas tas ievies lauksaimniecībā un kā būtu bijis, ja nebūtu šis glifozāta un būtu vienkārši jādedzina daudz uh, eļas, degvielas. Par biopesticīdiem. Vai jūs zināt, kā Āfrika ir mums priekšā biopesticīdu jomā? Jūs tagad norādat uz mani, kāda ir problēma. Nē, jūs redzat kādu citu, nu labi. Es domāju, ka Eiropas Savienībai vajadzētu samazināt noteikums attiecībā uz pesticīdiem, lai mēs varētu noķert Āfriku. Bet tiešām br brīnumainā kārtā Āfrika te mums ir priekšā un arī par ģēmonu ļauj iedalību valstīm pašām lemt par to. Tik tiešām tam ir jābūt dalību valstu ziņā. Tās valsts, kas nodarbojas ģēmo, ir diezgan tīri apmierināts. Un arī Gītman kungs runāja par proteīnu avotiem un arī par kautuvju atkritumiem, ja tās ir proteīnu avots, bet cilvēki, kas pērk lielveikalos gāļu, viņi gribētu zināt, uh, ka šīs proteīna elements nav pievienots. Te mēs kaut ko varam darīt, cits jautājums, ko darīsim, bet runāt par dzīvnieku proteīnu avotu. Insekti ir ārpus kautuvju regulām, bet uh, insekti varētu būt arī labs proteīna avots. Un Mārtiņ, jā. Uh, es te varu beidzot tevi atbalstīt attiecībā uz dzīvnieku transportēšanu. Tas, kas notiek, ir vienkārši pretīgi, un Eiropas Savienībai jābūt tiešām uh, kaunpilnai par to, kā tiek pārvadāt lopi. Ten sposób mamy pierwszą turę wypowiedzi ze strony koordynatorów. Paldies. Uzklausījām tagad koordinators un tad um, došu atkal vārdu komisāra kungam, un pēc tam citiem deputātiem būs iespēja uzdot jautājumus pēc tam. Uh, Paldies! Gribu norādīt uz to, ka bieži vien izskanēja ļoti daudz līdzīgi jautājumi par antimikrobiālo rezistenci, glifozātu, tītipu Bet tad ir tādi ir vispārīgi komentāri, un tad atbildēšu uz specifiskiem jautājumiem par antimikrobiālo rezistenci. Kā jūs ļoti labi zināt, tad es personīgi es esmu par to, lai mēs te nosektu gan veterināro pusi, gan cilvēku aspektu. Un tiešām arī aicinu ne, arī vīdes eh, cilvēkus visā šajā lietā iesaistīties, jo komponentes ir daudz un dažādas. Tā vismaz es to redzu. Uh, Jūs runājat par uh, antibiotiku neatbilstīgu izmantošanu cilvēku veselības sektorā. Jā, tas tā ir. Mēs redzam, ka tas tā notiek dažās valstīs. Mēs ļoti labi zinām šīs valstis. Mums ir kārtas par to, kurās valstīs uh, cilvēku veselības jomā nepareiz tiek izmantotas antibiotikas. Bet jābūt iespēja arī analizēt situāciju, kā antibiotikas tiek izmantotas dzīvnieku veselības jomā. Nu, mana pozīcija ir tāda šodien, ka es vēlos izveidot vienu veselības pieejas platformu, kur varētu piedalīties visas iesaistītās puses. Man bija prieks piedalīties Nīderlandes prezidentūras organizētajā konferencē, kur piedalījās lauksaimniecības un veselības ministri. Tā nu bija pirmā reize mūsu vēsturē. Uh, Tas bija lielisks piemērs par to, kā izmantot veselību politiskā pieeja sektorā un kā mēs arī varam apkopot spēkus. Protams, ka mums ir jāseko zinātnei, jāņem vērā zinātnes dati, tam es pilnībā piekrītu, ko jūs teicāt, Desakungs, eh, par zinātnisko pieeju šaubu nav. Mums ir jāsaprot, kāda ir kopīgā metode, lai varētu arī aprēķināt antibiotikas, um, antibiotika izmantošanu un nepareizu izmantošanu. Mums ir arī nepieciešama izsekojamības sistēma, monitorings un jāuzlabo juridiskie instrumenti, īpaši, ja runājām par eh, dzīvnieku, med, zālēm un barību un eh, vadlīnijām arī eh, cilvēku veselības jomā, kā arī arī antimikrobiālais rīcību plāns, kas uh, beigs darboties 16. gada beigās, un tad prezentēsim mūsu gala rezultātus jūnijā, raudzīsim, kā strādāt tālāk, un tad vēl ļoti svārīgi ir arī NV padomē un lauksaimniecības padomē strādāt pie kopīgiem secinājumiem, ko viņi jau dara. Šī ir lieliska iespēja rādīt Eiropas Savienību kā labāko vietu, kur mēs varam uzlabot uh, antibi antibiotiku izmantošanas kontroli un, protams, jāpievērš uzmanība videi, vides jautājumiem. Mēs uh, zinām, ka tam ir ietekme, antibiotikai ir ietekme uz vīdī, piesardzīgi jāraugās uz to, kā izstrādāt metodes, lai varētu labāk izvērtēt situāciju vidī. Uh, trešās valstis, jā, es ļoti labi zinu, ka antimikrobiālās problēmas ir saistīts arī ar trešajām valstīm. Tā startautiskajās sarunās tam ir jāpievērš uzmanība. Es biju Ķīnā un es runāju par šiem jautājumiem, debatējot ar Ķīnas iestādēm, debatēju ar brazīliešiem. Biju arī Amerikas Savienotajās valstīs un runāju par šiem konkrētajiem jautājumiem arī TTIP līmenī jārauga iespēja mudināt ASV arī ļoti aktīvi šeit spēlēt savu lomu un parādīt, ka Eiropas Savienība un ASV divi uh, kontinenti ļoti aktīvi strādā pie šī jautājuma. Nu, tas tā vispārīgi runājot. sekoju arī debatēm, kas notiek dzīvnieku medic, eh, zāļu jomā. Esam gatavi arī veicināt labāk starp sektoriālo dialogu dalību valstīs. Protams, <clears throat> arī ir svarīgi izveidot tīklo dalību valstīm, ja lai tālāk attīstītu pētniecību un inovāciju, lai uh, pa, izveidotu un izstrādātu jaunas antibiotikas vai alternatīvas, un lai tādējādi arī mēs sniegtu savu ieguldījumu tādos globālos centienos vispārīgi runājot. Par tītību apstiprinu, ka sārunas par sanitāro un fitosanitāro sādaļu turpinās. Man ir ļoti liels prieks par panākto progresu. Mūsu galvenie principi, kā jau atkārtojis, esmu vairāk kārt, ir pilnībā respektēti un ievēroti. Šeit ir uh, iespējas ar uh, tētību starpniecību palielu uzlabot tirzniecību ar ASV lauksaimniecības jomām. Kā jūs zināt, TTIP nav par pārtiks nekaitīgumu standartiem. Mēs vispār nediskutēsim par šo jautājumu. Nē un vēlreiz nē. Tam ir jābūt kristāli skaidram. Mums ir absolūti jāsaglabā mūsu pārtiks nekaitīguma standarti, mūsu likumdošanas mehānismi, mūsu izvērtēšanas instrumenti. Uh, Mūsu ziņā ir uzlabot, stiprināt mūsu kapacitātes. Nekādā gadījumā mēs nevaram debatēt par šiem jautājumiem ar Amerikas Savienotajām valstīm. Ļoti svarīgi saprast mums, ka uh, galvenais sarežģītais jautājums ir mudināt ASV pieņemt Eiropas Savienību kā vienu vienību. Tas ir galvenais, aktuālākais jautājums. Veselības un augu veselības eh, jautājums ir viens no instrumentiem, lai mēs varētu iet šajā virzienā. Jūs zinat, ka šodien ir ļoti liela asimetrija. ASV var eksportēt savas preces uz Eiropas Savienību, uz visām 28 dalību valstīm, bet mums nav iespēja baudīt tādu pat nostāju, piemēram, ja Lietuva, Īrija vai citas valsts var eksportēt lielopu gaļu, citas valstis, piemēram, to nevar darīt Eiropas Savienībā, līdz ar to novērojama bīstama asimetrija. Tālāk runājot par situāciju, attiecībā uz konkrētiem jautājumiem, uz tītību, uz šiem, attiecībā uz gliemenēm par eh, ekvivalences eh, jautājumiem. Novembrī ES un ASV lēma, ka pārtikas šī sistēma attiecībā uz divvāku gliemenem, kā mēs piemērosim ekvivalenci. Un tās ir ļoti svarīgs jautājums. Esam par to vienojušies. Abas puses mums ir ekvivalences sistēmas. Uh, Tad ir apusējā ekvivalence, bet no mūsu puses mēs te neko, nekur nepiekāpāmies. Mēs prasījām ekvivalenci, lai abā, abas puses varētu eksportēt, importēt šos produktus. Tālāk par pienu. Trīs pilota dalībvalstis - Francija, Īrija un Nīderlande ASV auditēja, veica revīziju. Mēs sagaidām šīs revīzijas rezultātus. Informējām arī par šī dosie progresu, un viņi arī jau apzinās, cik šajā visā ļoti interesētas arī Eiropas Savienības dalība valstis. Es par to arī esmu runājis, ka tikos ar ASV lauksaimniecības ministru un ASV tīrzniecības pārstāvi. Manas vizītes laikā ASV pagājušajā gadā. Bet nu mēs vēl par šiem jautājumiem runāsim. Bet šī apusējā ekvivalence ir pamatprincips abām pusēm runājot par regulatīviem jautājumiem. Te daži uzdev arī jautājumus. Silēlas baktēriju. Es tagad tiekos ar Itālijas ministru, Francijas ministru, lai uzraudzītu šo uh, baktērijas attīstības jautājumu, kā es saprotu no Itāļiem. Uh, ka ir problēmas ar lēmumu Apūlijas reģionā, par tiesas lēmumu Apūlijas reģionā. Mēs sagaidām Eiropas Savienības tiesas gala spriedumu pēc dažiem mēnešiem, bet nu pašlaik teritorijas ir uh, jāuzrauga, jāmonitorē 15. 15. gadā nav papildus atrasta šī baktērija tikai Apulijā un Korsikā, kā arī Provansā un piekrastē, vidusjūras piekrastē Francijā. Komisija Tātad pielāgo savus pasākumus, ņemot vērā baktērijas uzliesmojumu, lai pilnībā varētu izskaust vai vismaz apturēt šīs baktērijas izplatīšanu Eiropas Savienības intereses. Man ir arī ideja organizēt augsta līmeņa sanāksmi, kur tiktu uzaicināti ministri no Grieķijas, Maltas, Kīpras, Horvātijas, Slovenijas, Francijas, Spānijas, Itālijas. Lai mēs varētu par šiem jautājumiem runāt, kā atbilstīgi šo ksilalas baktērijas izplatību pārvaldīt. Bet nu, mums ir jāsagaida Eiropas Savienības tiesas uh, gala lēmums, jo tas ir ļoti svarīgs. Jāsagaida šie gala rezultāti arī. Daži vēl arī uzdev jautājumus par glifozātu. Es vēlos norādīt uz to, ka Klauslinkungs teica divas lietas - EFSA un AJARK. Taču vēlos norādīt, ka PVO līmenī ir kopīga pesticīdu uzraudzības komiteja. Tā ir vēl viena iestāde, kas arī izvērtē situāciju ar glifozātu. Viņu atzinums atšķirās no jā, iestādes viedokļu, un Eiropas Savienības atzinums bija ļoti tūs EFSA, tātad dažādām iestādēm ir dažāda pieeja. Šīs jārka Uh, norādījusi to, ka iespējams uh, glifozāts ir kancerogēns, bet dažādas iestādes nāca klajā ar dažādiem viedokļiem. Un ne tikai pēc industrijas spiediena, jo nu tagad populāri ir tieši par šo runāt, ka industrija izdara spiedienu. Taču runājot par uh, šo jutīgumu un aktualitāti un grūtībām, Es esmu gatavs izvērtēt šo situāciju, kā mainīt mūsu izvērtēšanas sistēmu, lai tā būtu daudz caurskatāmāka. Publicējot pētījumus, ar ko nāk lajā uzņēmuma industrija, mums ir nepieciešama uzticība. Pretējā gadījumā Eiropas Savienības līmenī uz pārvaldīt šo situāciju. Ja strikt citi mēs tikai ievērosim zinātnisko atzinumu. Tagad mēs debatējam par šiem jautājumiem ar dalību valstīm. Mēs zinām, ka pastāvīgajā komitejā bija ļoti daudz un dažādi viedokļi no dažādām dalību valstīm, un nesam gluži gatavi uh, iet uz priekšu bez dalību valstu viedokļa. Mums ir šī atbildība jādala. Tam ir jābūt skaidram signālam, ka mums ir nepieciešama nostāja no visām dalību valstīm. Mums ir nepieciešama plaša koalīcija, ja pieņemam kādu lēmumu par glifozātu. Tālāk, kā mēs visi labi zinām, EFSA nāca klajā ar uh, atzinumu par dažiem formalīniem, kas ir ļoti bīstami. Esmu arī gatavs runāt par atsevišķiem šiem formalīniem, un tur var redzēt, uh, kāds ir dažādas šīs elastības, bija jau daudzveidības aspekti, iespēja. Yeah samazināt pagarināšanas laiku, sākt biomonitoringu. Nu, pieejas var būt ļoti dažādas, bet vispirms ir jāsaprot tas, kā mums ir nepieciešams um, saņemt dalību valstu kopīgo nostāju, lai Eiropas komisija šeit nebūtu viena. Mēs tā nevaram strādāt. Mums jāsaprot, ka šajā gadījumā, šajā situācijā, jā, protams, ir arī Eiropas parlamenta rezolūcija par glifozātu, to arī vēlos te minēt. Uh, Bet jā, mums ir jāturas pie zinātniskās pieejas. Tālāk kā dzīvnieku proteīna jautājums. Jā, kopīgais pētniecības centrs tagad analizē identifikācijas metodas. Iepazīsimies ar centra ziņojumu un raudzīsim, kādas varētu, kāda varētu būt lēmumi un risinājumi. Tad daži arī minēja jautājumus saistībā ar budžeta situācija un dzīvnieku veselības, eh, vai pareizāk sakot, dzīvnieku slimību jautājumu. Nē, 2,5 miljārdi, ko minējāt, tas nav pareizs skaitlis. Mums ir tikai 1 400 miljoni eiro septiņu gadu periodam, 20 miljoni gadā. Tad vairāk kā 1 miljards un 20 miljoni gadā. Jā, protams, ir arī jautājums par apdrošināšanu. Par šiem jautājumiem esam runājuši, bet rezultāts ir negatīvs. Ļoti grūti ir ieviest šādu apdrošināšanas schēmu, ļoti grūti to pārvaldīt, tā tālāk tā joprojām. Tad nu, mēs saglabāsim lietas tādā stāvoklī kā tagad. Par uh, dzīvnieku labturību kopumā mūsu nostāja, un kad jūs runājat par eh, mūsu lopu eksportu uz trešajām valstīm un problēmām, kas ir saistītas ar eh, lopu labklājības standartiem, taču šie standarti ir tādi, par ko esam vienojušies pasaules eh, dzīvnieku labturības organizācijas līmenī, arī Pasaules tirdzniecības organizācijas līmenī esam gatavi sadarboties ar trešajām valstīm, komunicēt ar tām. Runājot par lielopu jautājumu ar Brazīliju, mēs te pieturējāmies pie dzīvnieku labturības standartiem un esam gatavi nosūtīt arī mūsu auditors uz trešajām valstīm, lai raudzītu, kā šīs valstis tad ievēro dzīvnieku labturības standartus. Un katru reizi, kad diskutējam uh, ar trešajām valstīm par šiem jautājumiem, mēs vienmēr uzdodam jautājumus par dzīvnieku labturības standartiem. Bet, protams, nu nav mūsu pārziņā uh, aizliegt eksportu uz trešajām valstīm, kā tas tika šeit piedāvāts. Tas būtu ļoti, izda ļoti grūti izdarāms ievies šādu aizliegumu šādā situācijā. Bardzo dziękujemy. Przejdziemy teraz do pytań sali. Labi, paldies. <clears throat> Tālāk būs iespēja uzdot jautājumus arī citiem deputātiem. 20 deputāti jau lūguši vārdu. Katram te līdz ar to viena minūte. Un tātad Tantākungs ir ierocinājis arī apmeklētā grupu, kurus arī labprāt šeit sveicu. Un prieks jūs šeit redzēt cienītie jaunieši. Un mēs eh, domāju, ka jums ir interesanti sekot šīm interesantām diskusijām par uh, svarīgiem jautājumiem, kā pārtiks arī nekaitīgums un dzīvnieku labturība. Labi, tagad turpinām debats un Damāto kundze. Paldies. Divi jautājumi. Detalizēti. Vēlētos arī precīzi atbildi no komisāra kunga. Jūsu minētais lēmums, ko vēl nav pieņēmusi Eiropas Savienības tiesa par uh, pasākumiem, kas ir pieņemti, lai ierobežotu apūlijā akcilās baktērijas izplatību un arī par uh, baktērijas ieteikmi uz olīvkokiem vai komisija pieņems kādu jaunu lēmumu, piemēros samērības, uh, saprātības principus atbilstīgi 29.000 direktīvai, vai kā tad komisija ir iecerējusi rīkoties, lai uzsākt pārkāpumu procedūru pret Itāliju. Un pēdējais par glifozātu daļai jau sniedzēt atbildi, sakot, ka jūs prasīsiet industrijai publicēt informāciju par uh, šo glifozātu. Es aicinu jūs darīt vēl vairāk un izdarīt, iz, izmantot arī atbilstīgās regulas pantu, lai varētu publicēt visu nepieciešamo ir informāciju, ko sniedz arī EFSA par glifozātu pirms uh, tik, pirms tikai pēdiņās uz astoņiem gadiem atkal varēs izmantot glifosātu. Paldies! Paldies! Świetla się czas Państwa wypowiedzi i prosiłbym o przestrzeganie tej jednej minuty. Nu, jums arī redzams uz ekrāna, cik laiks jūsu rīcībā, un katram atcerieties ir tikai minūte. Lūdzu. Eh, biztos úr, egy egy lóhús botrányhoz hasonló csalás. Lielas paldies priekšsēdētājiem. Komisāra kungs, es vēlētos pievērst jūsu uzmanību skandālam, kas salīdzināms ar zirga gaļas skandālu. Vakardien mēs tieši par to runājam. 29% no medus, kas nonāk Eiropas Savienībā, uh, ir eh, pie, ar piejaukumiem, un es domāju, ka mums vajadzētu mainīt marķējumu, jo šobrīd etiķetē ir jānorāda, ka mm, medus nāk no Eiropas Savienības valstīm vai ne no Eiropas Savienības valstīm un mm, tālākiem precizējumiem, bet ar to nav gana. Mums tas ir jāmaina, Un es vēlētos lūgt kolēģus atbalstīt to, ka Eiropas parlamentam būtu jāpieņem pašiniciatīvas ziņojums par šo tēmu, jo tas ir ļoti svarīgs jautājums, mums ir jārīkojas. Paldies! Voorzitter, dank u wel. Commissaris, dank. Nākamā runātāja. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, kas esat ieradies uz sanāksmi. Jūs pieminējāt, ka iestājaties par preventīvām darbībām. Manā valstī ir daudz vēža gadījumu. Otrajā vietā esam šajā ziņā, un jo īpaši jāpiemina azbests, kas pie tā ir vainīgs. 2007. gadā bija uh, izmeklēšana veikta, bet tagad ir pilnībā jāizskauž um, asbesta avotu, un Fellers kungs arī sadarbojās, lai uh, varētu atrast līdzekļus izstrādājot stratēģijas, cīnī, cīnotos pret asbestu, jo īpaši asbestu lauku un lauksaimniecības reģionos, un ir tādi asbekta, asbesta rajoni, kuros nenotiek atveseļošana, un tas ir saistīts ar Junkara plāno pārsnes 2020, ka ir jāpiemēro inovatīvi risinājumi. Uh, izmantojot eh, enerģiju, enerģiju eh, izskaužot asbestu, vai mēs nevarētu no šo divus zaķus ar vienu šāvienu, ka mēs varētu eh, gan izskaust asbestu, gan arī nodarboties ar vēža profilaks, un ceru, ka tā arī izdosies. Pas Eiropas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Paldies, komisāra kungs, ka esat gatavs atbildēt uz jautājumiem. Paldies, ka sadarbojaties ar mūsu komitejas locekļiem un ar parlamentu. Man ir vairāk jautājumi, kurus vēlos jums uzdot. Polija, Lietuva un Baltijas valstis ir cietušas no Āfrikas cūku mēra un Lietuvas lauksaimnieki un lauku iedzīvotāji tikšanās laikā ar mani lūdzu Nu, precizēt, kad tas mainīsies, kad situācija mainīsies, jo ir cūkas, kuras ir saslimušas ar šo slimību, un tad viņi vēlas eh, zināt, kad viņi paši varēs audzēt eh, cūkas. Un jūs noteikti zināt, ka ka nevar būt pietiekami daudz eh, barības un uh, drošības, ja nav pietiekami daudz finanšu līdzekļu. Un mūsu komiteja to ir arī norādījusi un teikusi Junker kungam, sakot, ka situācija ir ļoti grūta un ko tad mēs varam darīt, lai atrisinātu problēmu. Nākamais runātājs. Ja mēs skatāmies uz zinātnisko arī atzinumiem, mums vajadzētu rīkoties šādi. mums vajadzētu uzstāt, ka atturēšanās nav pieļaujama, un tad beidzot būtu arī skaidrs balsojums padomē. Jo kaut kā sanāk, ka viņi atturās un visu laiku dažādi lēmumi tiek atlikti. Par Krievijas embargo. Man ir prieks dzirdēt, ka arī jūs vēlties tagad risināt konstruktīvu šo jautājumu. Nu, viens no iemesliem ir tas, ka uh, Krievijas augsta lauksainicības ministrs ar vienu ir aizliegto personu sarakstā. Vajadzētu panākt, ka tas varbūt mainās. Paldies. Man posel Andriju. Oui, merci, monsieur le président. Andriju kungs, paldies priekšsēdētāji, paldies komisāru kungs, kas esat ieradies. Uh, augļu un dārzeņu un vīnogu ražotāji cī, eh, sūdzās par to, ka ir grūtības ar regulējumu attiecībā uz produktu laišanu tirgu un fitosanitāriem pasākumiem, ka tur ir konkurences kropļošana, jo īpaši pierobežas zonās jūs noteikti zinat šo problēmu un uh, Kā jūs piedāvātu risināt šo situāciju? Jūs atsaucāties uz epizotiju uh, kontroli un vēlmi uzlabot instruments. Jūs minējāt uh, to putnu mm, aspektu un sanitāros pasākumus, ko Francijas valdība ir piemērojusi, un tas vietējā līmenī ir bijis svarīgi, bet tas nav izplatījies tālāk kopienas līmenī. Uh, Un šodien instrumenti ir nepieciešami. Es domāju, ka tiešām ir jāpadomā par tādu globālu instrumentu, kas uzreiz vēršas uh, epidēmijas uh, izcelšanās vietā un arī jādomā par ekonomisko ietekmi, jo mēs uh, varam radīt grūtības daudzās teritorijās ar šādām epidēmijām. Mums ir jādomā par to, kāds ir ekonomiskais un sanitārais uh, iespējas, un tāpēc kāds būtu jūsu viedoklis par šādu instrumentu, kas būtu piemērots krīzes situācijai? Paldies, Noičes kundze. Tas var. Paldies, komisāra kungs. Tā kā jūs atbildat gan par pārtiku, dzīvnieku aizsardzību un veselību, tie tie vissvarīgi jautājumi. Un līdz ar to TTIP un uh, glifozāts ir jūsu tiešāka atbildība. Es šāds šāds jautājums jums arī iepriekš iesūtījusi, un vēl arī vēl cits jautājums. Par zirgu asins paraugiem. Mēs redzam, ka īstenībā tas neatbilst mm, normāla situācija. Uh, bieži vien šīs asins ir vajadzīgas uh, cilsdarbam, bet es būtu gaidījis tomēr, ka šeit Eiropas komisija iejauktos un uh, sakārtot šo situāciju. Jo ir jāpasaka visam skaidri. Asins ir jāizvērtē tāpat kā gaļa, jo te ir jāpiemēro skaidra arī mm, aizsardzība. Vai, piemēram, zirgu kastrēšana bez anestēzijas. Tā arī nav pieļaujama. Vai ir kaut kāds praktisks plāns, ka šo jautājumu varētu sakārtot un ieviest? Paldies! Sī, grazie, grazie, prezidente, cercherò di. Paldies. Pavisam īsi. Priekšsēdētāja Āmuriņš man biedē. Antibaktērija anti rezi, rezistence. Kolēģi jau par to runāja. Vai esat iecerējuši arī izstrādāt sarakstu ar šīm antibiotikām tieši attiecībā uz uh, cilvēku barību. Vairāk kārt jau arī atsaucāties uz vienošanos, kas ir nepieciešama padomas līmenī, bet ir vairāk dalība valsts - Zviedrija, Itālija, Francija, Nīderlande - jau snieguši negatīvu viedokli par šo visu. Varbūt drīzāk vajadzētu piemērot piesardzības principu, jo ir arī zinātniskie dati, kas norāda uz šī produkta negatīvo ietekmi, tālāk šī ksilelu baktērija. Uh, arī e, nav īsti e, zinātniski dati par šīs baktērijas efektu. Arī jūs teicāt, ka jā, nav atklāts jauns šis baktēriju uzliesmojuma veids un vieta, vai jūsuprāt e, tas nozīmē, ka situācija atgriežas tādā normālā stāvoklī un varbūt kaut kādā veidā mēs varētu palīdzēt šim teritorijām, kas ir ļoti cietušas no šīm baktērijām. Paldies! Hamsārkungs, paldies, ka atnācāt šodien pie mums. Mēs visu laiku runājam par lauksamniecības attīstību. Nu, tā īstenībā notiek. Un uh, gal galā viņi jau strādā ilgspējīgā veidā, nodrošina arī, protams, pārtiks nekaitīgumu Tas ir mūsu absolūtā prioritāte. Tātad jautājums par klonētiem dzīvniekiem un ko rīkoties to. Vai komisija paredzējusi kaut kāds arī pasākums attiecībā uz patiks vienkārši aizmešanu? Mums būtu ļoti svarīgi, lai tas tā izbeigtos. Un tāpat arī par putnu grupu un putnu tuberkulozi. Un uh, par antibakteriālu rezidenci vajadzētu pievērst uzmanību dažāda veidā um, notekūdeņiem, kas satur ļoti daudz arī antibiotikas. Jāatzīst, ka slimnīca īstenībā arī neveic aktīvās ogles uh, filtrēšana nenotiek, un tas viss nonāk par vien plašāk apritē. Vai par to esat domājuši un kad to risināsim Eiropas mērogā? Paldies. Paldies, Sebastijas kungs. Paldies, priekšsēdētāji. Komisāra kungs, pagājušā gadā vairākās simts mm, melno punktu gadījumi bija e, konstatēti pie Eiropas robežām. Vairāk kā 15 nāca no Dienvidāfrikas, un saskaņā ar mūsu likumdošanu, kad ir vismaz 5 konstatēti gadījumi, jārīkojas radikāli. Bet, ja ir šie black spot, kie ienāk e, Eiropā, tad uh, Mm, ražotājiem būs lielas problēmas. Vai jūs plānojat kaut ko darīt beidzot? Otrais jautājums jaunie, jaunā audzēšanas tehnika. Vai te ir runa par GMO? Jā vai nē? Jo eksperti tos uzskata par ģēmo, bet mēs šeit komitejā pret viņiem domājam attiekties atšķirīgi, un šīs jaunās kultūras uh, ne, uz tām neatiektos eh, ģēmo likumdošana. Es vēlētos noskaidrot, ko jūs par to domājat. Hvala lijepo gospodine predsjedniče, gospodine povjereniče. Europski parlament je na Priekšsēdētāji, paldies. <clears throat> Eiropas parlaments ir atbalstījis jaunas regulas priekšlikumu, kur grozīja priekšējo regulu uh, piedošana tieši noraidīja 2003. Regula, gada regulas grozīšanu, kurinām par GMO kārtību un uh, to nonākšanu arī dzīvnieku barībām. Deputāti risina komisiju, bet tur nekad vienošanās īsti nebija panākama. Mēs ar vienu uzskatām, ka ģēmo izmantošana Eiropas saimnībā ir ļoti sarežģīts jautājums. Ir daži, protams, kas atbalsta šādu ideju, bet lielums vairums ir pret. Un tad sanāk, ka dalībvalstīs arī nesaprot, kā tad būs šī situācija. Nav sakārtot šis jautājums. Un kādā veidā šis ģēmo jautājums ietekmēs iekšā tirgu un pārvietošanās brīvības. Nu, kad varētu sagaidīt no komisijas kādu jaunu priekšlikumu? 150 reģioni un 450 tūkstoši saimniecību ir teikušas, ka viņas neizmanto ģemo. Jautājums, vai tā tiešām ir? Vai tad par visu to ņems tagad katra individuālā dalībvalsts, vai būs kaut kādi ierobežojumi? Vēl, uh, heilā... Nākamā runātāja. Paldies priekšsēdētājiem. Komisārs nevarēja piedalīties seminārā par dzīvnieku labturību šorīt. Ļoti žēl, jo, ja viņš būtu piedalījies, tad viņš būtu dzirdējis Beļģijas, Vācijas, Zviedrijas, Dānijas un Nīderlandes uh, ministrus, kas izteicās par šo tēmu un izteica vēlmi pēc uh, stingriem pasākumiem, lai aizstāvētu dzīvnieku labturību, lai būtu īstena stratēģija aizsardzības uh, jomā un būtu pamat uh, tiesību akti šajā jomā. Un tas ir un vairāk nekā komisija, konkrēti DJ Sonko, mums ir piedāvājuši. Mums aprobežojamies ar. Uh, kontaktiem ar interesētām pusēm, auditiem, platformām, mm, eh, kas veltīts dzīvnieku labturībai, bet ar to jau nav gana. Kā tad komisija plāno atbildēt uz parlamentu un padomas vēlmi un parūpētos par to, lai mums būtu īstena uh, stratēģija dzīvnieku labturības jomā. Un, izmantojot iespēju izteikties, vēlētos runāt par vienlīdzīgu konkurenci. Daudzi kolēģi teica, ka uh, produktu, importētie produkti bieži vien neatbilst standartiem, un jūs eh, sakāt, ka standarti netiks eh, mīkstināti, bet kā gan tas būs iespējams, jo pateicoties subvencijām mēs turpinām uh, stimulēt būros audzēto uh, cāļu eksportu un kā tas ir iespējams, ka mēs viņus eksportējam un pēc tam importējam atpakaļ. Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Es vēlētos jums uzdot divus uh, konkrētus jautājumus. Ir tik vienkāršs process kā savstarpēja atzīšana. Kāpēc tas nedarbojas Eiropā? Nu, mēs patiešām uzskatām, ka tas ir kaut kas ārkārtīgi vienkārši, bet eh, praksē tas nedarbojas. Un te es konkrēti domāju par fitosanitāro produktu sastarpēju atzīšanu. Kāpēc ir grūtības? Kādus pasākumus komisija domā pieņemt? Tā, lai tas varētu būt efektīvs instruments, kas ļautu Eiropas eh, lauksaimniekiem izmantot tādus pašus lauksaimniecības aizsardzības instrumentus. Otrs jautājums par uh, endokrīnajiem vielām. Bet cik tālu esam nonākuši pētījumu jomā? Kad šie pētījumi tiks noslēgti? Kāds ir laika grafiks, lai adekvāti cīnītos pret šiem endokrīnajiem traucējumu izraisītājiem? Un es pievienojos kolēģa Sebastiana teiktajam. Un pie robežām esat konstatējuši šo uh, citrus augļu melno punktu slimību, un mēs esam ļoti nobažījušies, jo tas atstāja iespaidu uz citrus augļiem. Vai komisija kā uh, reaģēs uz šiem eksportiem no uh, Dienvidu Āfrikas? Nākamais runātājs, paldies priekšsēdētāji. Uh, Komisāra kungs, kā jūs būsiet ievērojis, tad lauksaimniecības jomā ir dažāda veida problēmas, un, lai dažas atrisinātu komisijai, jā, nu, paredz arī finansējums, bet eh, citos gadījumos tikai ir jāpārvar m, mm, administratīvās barjeras. Uh, cūku audzēšanas sektors saskaras ar lielām grūtībām, un tas nav saistīts tikai ar Krievijas tirzniecības blokādi, bet arī dzīvo cūku ier, tirzniecības ierobežojumu Eiropas iekšienē, kas saistās ar sanāku epidēmiju, un šī tirzniecība joprojām ir nobloķēta no Roma, Rumānijas un 2007. gadā cūku mēra gadījumi bija apzināti Rumānijā, bet tad iestādes arī darīja visu nepieciešamo, lai nodrošinātu pārtikas nekā, nekaitīgumu un uh, dzīvnieku drošību. Un 18. janvārī bija arī uh, diskusija ar ministru, un jūs teicāt, ka jūs mm, uh, virzīsiet uz priekšu šo jautājumu, vai jūs uh, uh gu, Kāda ir jūsu, kāds ir jūsu prognoz par to, vai izdosies atrisināt šo problēmu tuvākajā laikā? Tagad Dantēna kungs, paldies komisāra kungs. Ļoti īsi, kā paskaidrot sabiedrībai, ka Eiropas fitosanitārā politika aizliedz uh, produktu vienā valstī riska dēļ, bet ļauj uh, šo produktu izmantot uh, kaimiņu valstī bioloģiskajā lauksaimniecībā. Bardzo dziękuję. Pani poseł Moi. Labi, paldies. Mājas kundze. Grācija. Paldies, komisāra kungs. Runāšu par glifozātu. Jautājums sekojoši. Lauksēniecības komitejas vārdā. Manā vārdā. Vai iespējams pirms komisija nāk uh, Uh, klajā ar galīgo tiesību aktu vai varētu veikt nopietnu pētnieci, zinātnisko pētījumu. Jūs teicāt, ka uh, attiecībā uz glifozātu ir nepieciešami zinātniski dati, zinātniski informācija. Vai ir iespējams izstrādāt pētījumu Eiropas Savienības līmenī tādā veidā, lai visus nepieciešamos zinātniskos datus varētu saņemt? Cik es zinu, uh, EFSA atzinums, uz kā balstās komisijas lēmuma projekts. Šis atzinums uh, balstās tikai uz sešiem pētījumiem, kuras finansē kompānijas, kas tirgojas ar šo slaveno pesticīdu. Un no šiem sešiem pētījumiem daži vispār nebija publicēti. Tad ir jautājums, uh, kādi ir šie zinātniskie dati, uz kuriem komisija balstīs savu lēmumu, lai atļautu šo, šīs ķīmiskās vielas izmantošanu atkal. EFSA atzinums ir pretrunā ar to, ko apliecinājas Starptautiskā vēža pētniecības aģentūra. Šī aģentūra veica ļoti nopietnu zinātnisku pētījumu, kur tika ļoti skaidri uh, parādīts, kā šīs ķīmiskā viela rada kaitējumu ADNS un chromosomu uh, līmenīs, uh, cilvēku šūnu līmenī. Es vēlētos, lai komisija komisijas gala lēmumā tiktu ņemts vērā ne tikai EFSA atzinums, kas, manuprāt, nav adekvātis zinātnisks, uh, Tas ir tikai tāds peer review. EFSA nav nekad veikusi efektīvus pētījumus, bet eh, ka jūs tā rezultātā pieņemsiet tik svarīgu cilvēku veselībai lēmumu. Paldies! Uh, thank you, Mr. Commissioner. Nākamais ir notās paldies. Pagājušā gada, pagājušā nedēļa 5000 eh, zemnieku Helsinkos eh, protestēja par ekonomisko situāciju lauksaimniecībā. Un, kā jūs zināt, tad Finan, kas Somijā ir senas tirzniecības saites ar Krieviju, un, jo īpaši um, piena nozare. Un mans jautājums komisāram ir šāds. Ko Dīdžī Sante dara, lai palīdzētu mm, dalību valstīm aps, lai mm, nodrošinātos ar eh, tirzniecību tiem mm, produktiem, kur, nu, kuros nav laktoze un kuri nav aizliegti tirzniecībai. Un, un mm, tad vēl ir par ESF un strīdu un ar Krieviju, ko komisija dara, lai atvieglinātu mm, Krievijas eh, ierobežojumus, kas piemēroti Eiropas eh, cūku izcelsmes produktiem. Paldies! Nākamā runātāja, paldies priekšsēdētāji. Uh, divi jautājumi. Neviens nerunāja par uh, lauksaimnieku veselību un dzīves kvalitāti. Tas, kā viņi jūtās, mentālā veselība un arī uh, par uh, incidentiem un uh, nāvis gadījumiem, kuros eh, lauksaimnieki cieši eh, ražojot eh, ēdienu. Tas ir jāņem vērā. Un otrs jautājums ir zirgu gaļa. Ir īpaša situācija Eiropas Savienība importē no Meksikas un Kanādas zirga gaļu un nu, viņiem ir tikai jāpierāda tas, ka ir bij, bijusi mm, atbilstība sešus mēnešus pirms, mm, no, pirms vešanas uz kautuvi. Uh, Un uh, savienībā ir striktāki noteikumi, ka šie zirgi nemaz nevar uh, ienākt šajā pārtikas ķēdē, kaut varbūt viņiem ir pat labāka situācija. Un vai jūs esat informēts par šo situāciju? Proszę Państwa, wyczerpaliśmy listę zgłoszeń pani i panów posłów. Nie zgłasza się. Lai, paldies, līdz to. A nē, vēl vārds. Vēl Eka kungam lūdzu. Tanga. Paldies, priekšsādātāji, paldies, komisār kungs. Jautājums par trušiem bija aktuāls, bet nu to pārunām pagājušajā nedēļā Strasbūrā. Tad ir šoreiz cits kas. Tad nav par uh, veselību un arī cilvēku veselību. Lūdzu, vai jūs kādreiz esat padomājuši, cik lielā mērā cilvēku veselību ietekmē dažādi veidi dzīvnieku aizstāvji un tas, kas viss notiek lauksaimniecībām. Piram, es pats atvedu šeit jaunas fotogrāfijas. Viena meitene pie manām durvīm stāvēja raudāja un sacīja, lai es jums nododu šīs bildes. Var teikt, internets ir gan svētība, gan lāsts, jo viss par muļķības, kas tik nenotiek, sūdzības, pēc trim, četrām stundām ir pilns tīkls, un to es zinu no savas pieredzes. Simtiem tūkstoši cilvēki ir izmisumā. Un viņam pat nepieciešama ārsta palīdzība, un kas, kāds skaistās tad tieši ar sabiedrisko veselību, sabiedrības veselību. Es domāju, ka komisija te vajadzētu tiešām padomāt par to, kā šādas emocijas ierobežot. Nie zabrał głosu przed południem pan poseł Flanagan, może teraz? Nē, nu, visādi var būt, protams. Es vēlēs vēl dot iespēju izteikties citiem, kas nepagoja pagājušreiz. Nu labi, viss, kas gribēja šodien izteicās. Komisārkungs, atbildes laiks, lūdzu. Okay, may I start with question of uh, Rīdu Ksildāna from Amato? Yes. Uh, Madam Amato, raised question. Jā, paldies. Te bija jautājums tāpat arī no vairākiem deputātiem. Tātad, mēs balstāmies uz zinātnes atzinumu, kuru ir sagatavojusi EFSA. Un tur pēc tam skaidri uzrakstīts. Es aicinu jūs vienkārši iepazīties ar EFSA sagatavot atzinumu, izdiskutēt visus šos atzinumus, jo tie tiešām šobrīd Eiropā mums ir EFSA, un viņi ir mums saistoši, un viņu atzinumi mums ir saistoši. Mums jau ir viss noteikumi un procedūras, kas tieši izriet no EFSA darbības. To nosaka gan Eiropas parlaments, gan arī padome. Uh, jo galu galā padome un bija tāks izstrādāja šādu un parlaments kopā kārtību, kas man ir jāievēro un kas par ko atbild. Par zinātnisko risku novērtējumu, jā. Ja? Nu, te tad atbild EFSA par to visu. Un par šo baktēriju, jā, mēs e, sekojam zinātniskam atzinumam un pierādījumiem. Un mēs to pieprasam arī vienmēr EFSAI, lai viņi seko. Un ja parādās kaut kas jauns, nu tad lai dara zinām. Ja jums ir kāds savs zinātniski atzinumi, nu, sūtiet tos mums, mēs to nosūtīsim EFSA, lai viņi izvērtē to visu. Šobrīd man īstenībā tikai viena pienākums - ievērot precīzi AFS atzinumu. Jūs parasti atsaucaties F, uz EFSA, un šoreiz jūs negribat ticēt EFSA. Nu tad piedošana, tad jums vienkārši jāmaina pašiem sava arī pieeja. Nu, bet tas ir uh, Eiropas parlamenta lēmums. Tā ka, nu, tas var būt arī atšķirīgi, jā. Mums ir jāvēro šī procedūra. Man nav nekāda izvēles šeit. Tā kā mēs esam gatavi sekot EFSAS atzinumam un īstenot visus šos pasākumus. Jā, komisija arī ir nosūtījusi savus pārbaudas uz Itāliju, lai pārbaudītu, vai visi ārkārtas pasākumi ir bijuši uh, pareizi. Es zinu, ka ir paralēli uzsākt arī krimināla izmeklēšana, to pieprasījis apojas reģions. Nu, bet tad jānogaida. Šobrīd ir gala rezultāts, izmeklēšanas gala rezultāts. Mēs savukārt sekojam zinātniskiem atzinumiem un saviem procedūrām. Komisija ir gatava izvērtēt zinātniskos atzinumus, priekšlikumus. Par to visu esmu gatavs arī pārnāt ar jums turpmāk. Tālāk. Par medus maķēšanu. Tas ir īstenībā tieši Digi Agri jautājums. Tas īsti nav mans kompetences jautājums, bet nu šo vēstījumu nodosim arī viņiem. Arī par to, kā to vislabāk varam koordinēt. Par asbestu. Šeit ļoti cieši sastrādāmies ar komisāru Vēlu. Jā, mums ir arī noteiktais plāns līdz 20. gadam. Azvest un arī vēža slimība. Tas ir viss saistīts. Un arī šeit nodošu sveicienus Vēles kungam. Šeit mums ir jāsadarbojas, par to nav šaubu. Tālāk par Āfrikas cūkamēri, lietuviešu valodā turpināšu. Mēs par to runājam. Tātad šī slimība un saistītās uh, problēmas. Mēs šeit arī organizējam lim, dažādu līmeņu satiks, uh, sanāksmes, ne tikai tehniskās, bet arī augstā līmeņa sanāksmes arī, kā piedalījās visu četru iesaistīto dalībvalstu veterināro dienestu vadītāji. Un mēs pārnājām ļoti precīzi daudz tehniskus pasākums. Pavisam nesen bija arī sanāksme Tallinā, kurā piedalījās Latvijas, Lietuvas, Igaunijas un Polijas ministri vai to pārstāvju. Mēs arī uzaicinām piedalīties Somijas, Romānijas, Slovākijas un Ungārijas speciālistus. tā kā esam konstatējuši problēmas uz boda, uh, robežā, nu, mēs arī vēl turpinām rīkoties. Tāpat ir jāno papildus par profilakses jaunākiem pasākumiem. Jūs atsaucāts uz finanšu jautājumu. Nu, tas ir jautājums, kas iekļaujas Fila Hogana kopīgās lauksamniecības politikas ietvaros. Bet jārunā par elastīgiem pasākumiem un to izmantošanu. Nu, mēs balstāmies, protams, te uz konkrētiem pasākumiem, pirmā un trešā zona. Tad mēs mēģinām atvieglot situāciju lauksaimniecībām. Tur ir atkal citi pasākumi. Un mēs turpinām arī mūsu darbu. Un rudenī. Turpināsim šo darbu arī Polijā. Polija bija gatava arī to uzņemties. Un mēs no savas puses darīsim visu, lai palīdzētu lauksaimniekiem, ražotājiem. lielražotājiem. Bet galvenā problēma, protams, ir par meža cūku savaļas dzīvnieku populācijas nu, ierobežošanu. Tur ir konkrēti noteikumi, kas šobrīd kavē mūs, tā ka tur vajadzēs īstenībā vēl veikt izmaiņas. Tālāk Jāra kunga jautājums. Par Krievijas embargo un par citiem jautājumiem par to ministra iekļaušanu melnajā sarakstā. Es neesmu ticies tiem. Es tieši piedošanu tikos ar Krievijas pārstāvjiem pagājušo nedēļu. Mēs runājam par tādu varbūt iespēju organizēt savstarpēju sanāksmi un pārnāt jautājumus precīzāk. Mēs esam gatavi Tātad ir šis PTO strīds, kur mums ir jārisina šīs sarunas. Nu, šobrīd mēs sagaidām konkrēts priekšlikums no Krievijas. Tad arī runāsim, tad būs arī šāda konkrēta sanāksme. Tālāk par glikof, glifozātu un mm, dalībvalstu izvēli. Nākamās puses vēlos pateikt visam skaidri. Dalību valstīm šobrīd jāsagatavo sava atzinums, kādā pastāvīgajā komitejai, un novērtējot situāciju, mēs varam tad pieņemt attiecīgus lēmumus. Veterinārās šobrīd norāda, ka nav vēlams Tad viņi ierosina noteikti zināmas pagaidu pasākums. Un ķīmisko vielu aģentūra arī veiks eh, ekspedīcijas nu, pārbaudas konkrētās dalībvalstīs. Mums ir laiks vēl zināms eh, mūsu rīcībā, un līdz to mums ir jāievērot piesardzības principu, nesteidzīgi lietas varam izpētīt. Un vēl. šodienas regulas, aktuālās regulas. Paredz to, ka nozare var veikt savus pētījumus Bet, nu, viņus parasti šos pētījumus tie parasti ir tādi konfidenciāli pētījumi. Un es aicinu viņus, lai viņi, viņi atklāja tomēr to pētījumu saturu. Tad es gatavs viņam to lūgt. Un jā, bet te jau ir skaidrs šis tiesiskais ietvers. kā panākt, lai nozēr tomēr atklāja savus pētījumus. Tas veicinātu arī savstarpēju uzticību. Tālāk par putnu gripu. Šo jautājumu esam pārnājuši ar Francijas ministru Tas skar tieši zosas un pīles. Daļēji arī skaitās ar, putni, ar vistām. Jā, šis ir globāls jautājums. Tā kā tam sekojam un skatīsimies, kā varam rīkoties turpmāk. To mēs esam pārliecināti, ka komisija kopā Francijas valdību un atsauču laboratorijām, kas ir konstatējušas putnu gripas klātbūtni. Mm, diezgan izplatītu jau, nu, katrā ziņā Francijas valdība darīs visu, lai ierobežot slimības izplatību tālāk. Mēs no savas puses, protams, skatīsimies, kā varēsim atbalstīt Franciju cīņā pret slimību. Noil. Some question raised question about pig castration and uh, and. Uh, Bija jautājums par kastrāciju. Un uh, mm, zirgu asinīm. Jā, tad, tad izmanto uh, aug, apaugļotu zirgu uh, ķēvju asinis, kuras tālāk izvaro um, sivēniem. PTO noteikumi nosaka to, ka mēs citām valstīm nevaram uzspiest savus dzīvnieku labturības, labturības jautājumus. Mēs esam no savukārt no Eiropas komisijas puses panākuši e, tādu sastarpējo saprašanās memorandu parakstīšanu 70 valstīm par mūsu standartu ievērošanu bet par asins un asins produktu izmantošanu. Mēs jau esam panākuši to, ka tiek sagatavots tāds būtisks, nu, saistošs standārts. Un te ir runā arī par, piemēram, izglītības jautājumiem, ja? Tātad mēs runājam par situācijām, kur dzīvnieki tiek izmantot pētniecībā. Mēs sekojam šai situācijai, un esam gatavi šos jautājumus pārnāt. Tālāk par kūju kastrēšanu bez anestēzijas. Komisija pavisam drīz uzsāks pētījumu par anestēzijas izmantošanu cūkopībā. Un rezultāti jums būs pieejami 17. gada februārī. Gadā ziņā mēs to darām, lai nodrošinātu, ka sūku kastrācija notiek iespējami neskāpīgi. Par citrus augļu puvi. Um, nu, mēs vēlamies, lai tā neiz, šī slimība uh, miltrēs neizplatītos Eiropā. Mums ļoti svarīgi sagatavoties šeit ar Ziemeļāfriku. Tālāk par cūkām Rumānijā. Nu, mums ir ļoti laba sadarbība, un te ir zināms progress jau manāms. Te mums turpinās divpusējās arī debats, un ir gaidāms progress. Garsīs kundzes jautājums tālāk. Endokrīnās sistēmas traucētāji. Mums ir skaidrs tagad izstrādāt savus dokumentus, kurā mēs ņemam vērā arī Pasaules veselības organizācijas definīciju un skatāmies, kāds ir papildus jauns iespējas, kas izriet arī no ceļa kartes. Un tādēļ turpināsim arī šāds debats ar ekspertiem. Un um, Izmantosim jau arī tos iestrādes, kas mums ir sagatavots, arī pagājušajā nedēļā jauns dokuments tieši par endokrinās sistēmas traucētājiem, ņemot vērā PVO definīciju. Vagīnas kundzes jautājums par, par lauksaimnieku veselību un garīgo veselību, psihisko veselību. Nu, mums arī psihās veselības platforma. Vēlos tam pievērst arī uzmanību. Jā, mēs esam arī domājuši par to savā sanko ietvaros, dižī sanko ietvaros, kā tieši lauku teritorijas vairāk tomēr iesaistīt, lai cilvēki saprastu, ka viņi arī var meklēt palīdzību. Tālāk, jūs runājat arī par zirgaļu no Meksikas, Kanādas un ASV. Ja mēs esam apzinājušies problēmu, Mums ir strīds šobrīd ar Meksiku, mēs esam noteikti ierobežojušus pasākums. Tā kā mēs sekojam situācijā par uh, situāciju ar Kanādu. Un um, zirgiem, kas tiek aizvest no ASV uz Kanādu. Arī par to mēs šobrīd runājam, jo detalizēt mums ir sarunas. Ir tā vēl par Maksi Meksiku. Mēs esam aizlieguši visu veidu importu. Tātad tas ir aizliegts šobrīd no Meksikas uz Eiropas Savienību. Hāsinkams kundze par tādu godīgu stratēģiju ieviešanu. Es varu atsaukties arī uz padomas diskusijām, kur dzirdējām atšķirīgs viedoklis dalībvalsts starpā par jaunu likumdošanas priekšlikumu, tālāku virzību. Tagad esam gatavi publicēt Eirobarometru pētījumu, tālāk īstenot visus pasākumus, kas saistās ar iepriekšējo dzīvnieku labturības stratēģiju. Astoņi pasākumi jau ir īstenoti, un ceļu karte tagad nosaka, kādā veidā arī turpināt savus pienākumus 2017. gadā. Manuprāt, ir ļoti svarīgi, ka šovakar mēs tiešām runājam tieši par dzīvnieku labturības platformu. Kuras ietvaros mēs pārnāt, kā rīkoties tālāk un nodrošināt dzīvnieku labturības stratēģiju. Bet te ir ļoti atšķirīgi viedokļi. Nevarētu teikt, ka te ir tāda vienota izpratne. Nu, katrā ziņā. Tās dalībās, kam šis jautājums ļoti nozīmīgs, aicinu šo platformu ieviest pirmajām un Eiropas komisiju tad to atbalstītu. Platformas izveidi. Nu ko, laika vairs nav daudz, Bekam būšu atbildējis, bet vēl atceros, jā, bija jautājums par. ģenetiski modificētiem organismiem. Komisija saka nožēlu, ka Eiropas parlaments ir noraidījis eh, tās priekšlikumu, komisijas priekšlikumu. Mums nekāda B plāna nav šeit. Mums bija skaidrs priekšlikums. Attiecība tāpat kā tas jau bija arī par ģēmo audzēšanu, tas pats bija arī princips, uh, uz um, ģēmo pārtiku un barību. Labi, padomu tā ir gatava par šiem jautājumiem turpināt diskusijas. Es domāju, ka mums tās arī jādara. Esam gatavi to darīt, un mums vajadzētu skatīties, kādā veidā varam uzlabot pašreizējo situāciju. Nu, tātad, kur lo sarunu šobrīd? piedošana par tādu frāzi, bet, nu, būtu jāmeklē tālāk risinājumi, bet parlaments ir noraidījis mūsu priekšlikumu. Tas nozīmē, ka dalībvalstīm arī būtu jāuzņem savu atbildību, bet parlaments to noraidīja. Dziękujemy, takie życie, panie komisārzu. Paldies. Nu, bet tāda ir dzīve, komisāra kungs, jā. Paldies arī par jūsu atbildi, paldies par analīzi. Piedošana laiku vienmēr pietrūkst. Žēl, ka šo jautājumu mēs varējām pieskarties tikai pašās beigās. Varbūt, ka vajadzēja pataupīt beigām kaut ko skaistāku un pozitīvāku. Katrā ziņā esam priecīgi, ka jūs atnācāt. Es domāju, tā bija tāda konstruktīva saruna. Un mēs arī novēlam jums, lai e, veids un izdodas arī virzīt daudzos jautājumus. Labi, mums darba kārtībā vēl ir divi lieli citi jautājumi. Mēs runāsim jau par MFF pārstrādi. Par to atbildēs Jārkungs un, un tad arī par TTIP, kas arī tieši jūsu jautājums. Bet kādā ziņā visu vārdā paldies jums. Un tad liekam punktu šodienas sarunai. To mēs, domāju, droši varējām saukt par struktūrētu dialogu un skatēju tikšanos. Paldies! Proszę Państwa, bo czas nas pędzi. Pan, czy pan e, e, poseł. Paldies. Tātad, Jārkungs, jūs esat gatavs un uz vietas, jā? Ja? Labi, tad pucējam tālāk. Nu, labi, par MFF pārstrādi jau, jau no priekšlikuma. jau parlaments vēlas te sagatavoties šim pārskatam, pārskatu periodam. Mums arī Albrihta kungs un tāpat arī Tomā kungs no budžeta komitejas pie šī jautājuma ir strādājuši. Viņi ir tieši atbildīgie. Un mēs savukārt no savas puses sagatavām atzinumu. Ja? Tas ir uzticēts Jāra kungam. Nu, jautājums ir nozīmīgs. Jo mēs no savas puses Vēlamies skaidri pateikt savā atzinumā, savu nostāju. Ir jau, ka esam pārāk lieli optimisti. Un varu, ka nu, tā naivi ceram, ka komisija ņems vērā mūsu priekšums, bet laikā būtu lūdzu jārkungs. Jā, paldies, pavisam īsi šodien. Droši vien kaut kad vēlāk arī varēsim tad padzināt šiem jautājumam pievērsties. Jā, jūs pareizi atcerat, šis ir tikai atzinums par vidstermiņu tādu budžeta pārskatu. Kolēģi, kas jums atzina? Mums jau ir bijuši arī pirmā tāda viedokļa apmaiņa, kolēģi jautājumā pras, kas pēkšņi, ko mēs te tagad sākam grozīt. Nu, jaunums ir šāds. Parlamentam ir iespējas uh, arī brīvprā, brīvi, elastīgi pārvietot naudu starp dažādām kategorijām. Tas, lūk, ir varbūt dažiem palicis nepamanīts, un tas arī tagad notiks. Kolēģi budžeta komiteja jau pie tā strādā, un tā kā tas ļoti skar arī lauksaimniecību, nu, tad mums, protams, ir iespēja arī šeit šajā jautājumā tagad pateikt savu viedokli, kā tad nauda mērķiecīgi bija jāiztērē. Man būtu šāds priekšlikums. Uh, vajadzētu šo atzinumu rakstīt iespējami īsu un skaidru. Nu, vismaz ne vairāk kā desmit, desmit um, lāpas puses. Mazāk dzējas, vairāk prozas, un uh, līdz ar to precīzi tad noformulēsim savas vēlmes. Un es no savas puses uzreiz vēlos pateikt. Mums kā lauksamniekiem jāpierācē kā uzticamiem partneriem. Mēs arī esam gatavi atbildēt uz tādiem jautājumiem. Tādēļ būtu tikai pareizi, ja mēs uzdodam šo jautājumu, nosakam savas prasības un problēma, eh, prasības. Lai nodrošinātu, ka solītais finansējums ir arī pieejams. Ja lauksamnieki prasīja daudz ko vairāk, nu tad vajadzētu arī meklēt papildus līdzekļus domājot tieši par cenu svārstībām un arī jāparedz jaunas finanšu rezerves. Jo jau katru reizi konstatējam, ka līdzšanie stabilizācijas pasākumi ir nepietiekami. Tālāk konkrēti priekšlikumi par laika plānu. Mums ir diezgan daudz, samērā daudz laika. Nu, 6. jūnijā plāso, būs balsojums ag agri komitejā, bet uh, Grozījums aicinām jau tad iesniegt līdz 29. aprīlim. Tādēļ papildus 22. marts varētu būt pirmā ēnu referentu sanāksme. Aicinu sekretārietam to izziņot, jo man nemaz, nemaz nav zinām, kurš tie būs tie visi ēnu referentu. Bet līdz ko tas būs zināms, tad arī aicinātu visiem tikties 22. martā un pārnāt mūsu turpmāko stratēģiju. arī nosūtīšu līdz ar to referentiem savu pirmo uzmetumu. Mērķim jābūt tādam. Mums ar lielu vairākumu ir jāatbalsta savs pienāk, uh, atzinums, un tālāk tas jānodot kolēģiem budžetkomitejām. Ja? Tātad, jo, lai būtu skaidrs tāds pārliecinošs balsojums un mūsu pozīcija budžeta komitejai. Nu, par ceturto varēsim runāt kaut kad vēlāk. vēlreiz kopā savukārt jāpieturas pie jautājuma, un šobrīd ir svarīgi pateikt īsi un kodolīgi mūsu prasības un tālāk ar pārliecinošu balsojumu budžeta komitejai norādīt savas prasības. Mēs esam uzticami partneri, vienmēr esam ievērojuši finanšu uh, prasības, mēs esam nekāds kļūdas neesam pieļāvuši tur. Tas arī viss šobrīd. Labi, paldies! Jārkungs ir te, nu, pateicis, ka jūs sākat tagad arī tiešo saziņu ar atsevišķiem referentiem. Tādēļ. Papildus tam, ko mēs šodien pārunāsim, jūs varat sagatavot savus konkrētus priekšlikumus Jārkungam. Aicinu arī patiešām viņam tos nosūtīt. lai tas viss atbilst arī uzstādītēm mērķiem. Tādēļ, tāds būtu šāds konkrēts priekšlikums. Ka jūs tātad izsakaties, jums ir tiešām ko teikt. Čekāmi na vypowiedzi. Pa, pani poseł e, petir bardzo proszę ja bih željela pohvaliti pristup gospodina Liels paldies. Es vēlos uh, apsveikt Jāra kungu par ļoti nopietnu darbu, kādu viņš ir uh, veicis, arī tiešām uh, prieks par viņa attieksmi, ka viņš runā mūsu visu kolēģi šeit komitejas vārdā, bet arī lauksaimnieku vārdā. Man ļoti apmierina šis dokuments, varam tiešām balstīties uz Jārkungu paveikto darbu. Pirmā, tā ir pirmā reize, kad tiek veikts šāda veida darbs. Ir ļoti svarīgi saglabāt šo um, lauksaimniecības budžeta uzraudzības um, pieeju. Um, Jo būtu tiešām ļoti negatīvi, ja tiktu ieviestas kādas izmaiņas. Ļoti svarīgi arī izcelt to, cik svarīgi ir ģimenes uzņēmumi, ģimenes saimniecības, lauku teritorijās, arī biodaudzveidības <coughs> veicināšanā un tam līdzīgi patīs. Papus Nikolson. <coughs> Nikolson kungs. Jā, priekšsēdētāji. Jā. Nu, jūs redzat, cik lielā mērā komiteja uztic Jāra kungam, neviens nemaz neprasa, neraujās pie vārda. Mēs uzskatām, ka Jāra kungs tiešām ir uh, ļoti uh, profesionāls un uh, veids lielisku darbu. Viņam tiešām ir milzīga atbildība, īpaši šajā sarežģītajā lauksaimniecības kontekstā ļoti grūti runāt par budžetu, Eh, kad cilvēkiem ir tiešām ļoti sarežģīta situācija, bet tiešām eh, sadarbosimies kopā ar referentu un noteikti arī mēs sniegsim savu ieguldījumu lauksainiecības industrijas labā. <clears throat> Jā, protams, tā ir jā. Līdz ko Jārkungs gan iesniegs savu komentāru, tad jau es zinu, ka daudzi vēl lūgs vārdu un arī vēlēsies izteikties. Gracias, presidente. Eh, Paldies, priekšsēdētāji. Jā, Rekungs, esmu savas grupas ēnu referenti darbā pie šī atzinuma. Es arī pienesīšu savu devumu Nu, mēs nerāvāmies tik tiešām pie vārda, jo, nu, jūs teicāt, ka būs debatas. Pēc tam, nu, lūk, tā iemesla dēļ arī, jo mēs nevēlējāmies izteikties. Jūs paziņojat, ka būs debats. Lai nu kā, es gribu, lai mūsu galvenais mērķis būtu saglabāt šo budžetu. Lauksaimniecības budžets jāsaglabā esošajā līmenī, jo pretējā gadījumā es tiešām domāju nopietnu problēmu nākotnē. Komisārs šķiet, bet es saku šķiet piedāvājis padomēju, ko konkrētu, bet es saku laikam šķietami, jo, nu, tā tad informācija, ko lasīja presē, izskatās, ka ir jauna lauksaimniecībā paredzēta pasākuma, bet te nav runa par jaunu uh, budžetu, par uh, jaunam uh, finanšu resursiem. Tad arī jautājumi, kas ir konjunktūras jautājumi, struktūrāli jautājumi. Uh, Te var piekrist tam, ko jūs eh, teicāt šai sakarā. Te nu tiešām būtu jāizceļ eh, tas, cik svarīgi ir saglabāt šo budžetu. Jūs teicāt arī, ka 22. martā notiks pirmā darba sanāksme. Tā tas ir, ja? Labi. Paldies, priekšsēdētāji. Es pilnībā varu uzticēties eh, Jāra kungam Esmu pārliecināts, ka viņš darīs visu, lai šīs uh, dokuments uh, būtu tiešām perspektīvas orientēts. Lauksaimniecībā situācija ļoti sarežģīta, un kad runājām par to, kā būtu jāpārskata finanses, jākoriģē, tas tiešām ir ļoti svarīgi. Līdz ar to mums visiem tad vajadzētu arī izmantot savās interesēs šo situāciju. Uh, Tā nav lauksainiecība, kas ir atbildīga par krīzi, tā nav lauksainiecība, kas ir atbildīga par eksportu uz Krieviju, par šīm problēmām. Šīs problēmas izriet no diplomātijas. Tā nav lauksaimniecība, kurai tagad būtu jāmaksā par visām šīm problēmām, kam tagad būtu jābūt grēkāzim. atjaunināsim um, lauksaimniecības uh, uh, saimniecības. Mums ir tikai tik daudz naudas, cik ir. Nu, varbūt izmantosim kādus kredītus, uh, kādas apdrošināšanas schēmas. Iespējams, ka mēs varētu meklēt netradicionālus risinājumus, lai mūsu lauksaimnieki tik tiešām redzētu, ka šīs pārskats būs viņu interesēs, Tad, nu, Jāra kungam veiksmi darbā un sagaidām rezultātus. Paldies! Nu, labi, es vēlētos, lai mēs visam strauji tiek ķeramies pie beidzamā punkta, kas prasīs noteikti vairāk laiku. Agņokungs. Nu, par šo daudzgad finanšu schēmu. Eh, nu, līdz 20. gadam. Pēc simts dienām apvienotā karalista varbūt izstāsies no Eiropas Savienības, un tad jums būs jārisina tās, ko jūs darīsiet ar mūsu iemaksām pēc tā datuma. Es to tikai mīnu, jo tās būs galvas sāpes visiem. Nauda paliks, saka Jāra kungs. Jā, jūs tā cērēt, ka nauda paliks. Labi, tas arī viss. Paldies, priekšsēdētāji. Nu jā, Bet šodienas aktualitāte. Nu, viss jau pasaka. Man liekas, neko nevajag tur piebilst. Tieskungs, paldies. Pavisam īsi. Arī man ir prieks, ka Jāra kungs ir izpelnījies atzinību, un jau ne jau tāpat vien mēs viņu izvairzījām par atzinīgu, atzinumu autoru. Mēs, protams, viņu atbalstīsim viņa darbā. Man būtu tikai vēl viens konkrēts um, arī ierosinājums, kur mēs runājam par lauksamniecības naudu. 40% no Eiropas budžeta ar vien tiek tam tērēti. Un nu, tad īstenībā 1% tikai saņemtu Ah, redziet, tas, ka Eiropas lauksaimnieks saņem tikai 1% no tās naudas, kas tad vispār Eiropā ir, un, bet norošana reizē tur ah, pusmiljārdām pārtikt, nu tas ir, ah, to vispār nevar novērtēt, ko viņi izdara. Nu, arī man nevajadzētu neko teikt, bet, nu, lūk, jums kā kaimiņam es tomēr pateikšu. Par simts dienām, jā. Ja? Nu, protams, tas ir apvienotās karalistas lēmums. Bet arī pēc 101. dienas es domāju, ka tās prasīja zinām laiku tāpat, ja viņi izstātos, tas jau nenotiks reiz tā naktī. Tur viss process prasīs gadus. Labi. Komisijas vārdā lūdzu kādam arī tad vārds. Vielen Dank, Herr Vorsitzender. Äh, lassen Sie mich vielleicht. Paldies, priekšsādātāji, pavisam īsi dažas lietas pateikšu par pašu procesu. ir starp iestāžu vienošanos starp padomu un parlamentu. Un ir paredzēts tā, komisija sagatavo starp periodu ziņojumu, šobrīd komisija tos sagatavo, un līdz gada beigām tas būs pieejams un izdarīts. Tātad te parādīsies jauns prioritāts, jauna reakcija uz jauniem izaicinājumiem. Un viens no izaicinājumiem ir šobrīd tieši Eiropas Savienība pret Krieviju. Un jautājums ir, vai mērķi tiešām tiktu izman, izmantot liederīgi, kā atbilstoši mērķiem. Bet lauksaimniecībai skaidri noteikti ir ierobežojumi. Jūs kopā ar padomu paši esat nolēmuši, kā sadalījums pa dalībvalstīm. valstīm Nu, nē, šis piešķirtais apjoms nevar būt uh, lauksaimniecības jautājums. Tātad mm, tas ir varbūt tā kā arī miera vēsts uh, un mierinājums visiem lauksaimniekiem, kā starplaika periodā nepārskata naudu, kas tiek no piešķirta lauksaimniekiem. Bet būtiski nekad šī nauda netiek ne, neatņemta, nepielikt. Nu, jums arī zināms, kā Parlaments ir aicinājis mums vairāk ziņot par rezultātiem, kam jau Eiropas nauda tiek tērēta. Vai mērķi ir sasniegti, vai uzstādītie rezultāti ir sasniegti? Es domāju, arī budžeta komitejas Olbrecht kungs šos jautājumus jau ļoti aktīvi šobrīd risina. komisāra Hogana iniciatīva šobrīd ir vērsties uz vienkāršošanu. Jā, tad, tad te ir uh, runa par kopējās politikas tādu veidošanu, balstoties arī uz jūsu pieredzi, kādā veidā īsteno rīcību politiku un panāk reāls vienkāršošanas soļus. Nu, lauksamniecība, protams, arī daļa no nākošā jau finanšu plāna, jo līdz 17. gada beigām komisijai jāsagato jauns priekšlikums, līdz ar to turpmākās diskusijas mm, būs arī vērstas jau domāt par tālāko nākotni, arī par kopējas lauksamniecības politikas finansējumu modeli. Bet šobrīd nē, tas tā nav. Šobrīd tas nekas tur tāds kardināls nav paredzēts. Paldies! Jums direktori kungs. Nu, tad jāra kungs vēl noslēguma vārdi. Vienu minūti, jā. Nu, paldies par tādu uzticību. Es domāju, kopā mēs arī šo darbu izdarīsim. Un ar lielu balsu vairākumu arī šo atzinumu sagatavosim nobalsosim par to. Un tad jau gaida nepacietība mūsu ēnu referentu tikšanos 22. martā. Paldies! Paldies! Nu jā, bet tad um, līdz grozījums var iesniegt līdz 20. aprīlim. Labi, tālāk skatām nākamo darba kārtības jautājumu. Runāsim par transatlantisko tiesniecības un investīciju nolīgumu, bet tas būs aiz slēgtām durvīm. Līdz ar to. Lūk, sekretariātiem precizēt, kas drīkst palikt, kas, kura kam jāiet projām. I think you have all received a message, but